rīt pirmais darba kārtības punkts ir mutiskais jautājums komisijai par sieviešu dzimurgo, dzimumu orgānu kropļošanas izskaušanu. Nu un vispirms došu vārdu Zubers kundzei, kas ir viena no jautājumu uzdevējām. Brigāda, senjora prezidente. Violēsija kontra... Labrīt, priekšādātāji. Vardarbība pret sievietēm un meitenēm ir struktūrāla parādība Eiropas Savienībā gandrīz visas sievietes ir savas dzīves gaitā cietuši no tādas vai citāda veida vardarbības. Viena no piecām ir kļūst par upuru vardarbībai ģimenē. Katra desmitā var, var tikt pakļaut izvarošanas riskam. Un dzimumu orgānu kropļošana, jāsaka, ir viena no ļaunākajām vardarbības formām, kas var tikt vērta pret sievieti. Tā ir ļoti nopietna vardarbība, kas tiek vērsta pret meitenēm un rezultātā var izraisīt viņām gan īstermiņa, gan ilgtermiņa veselības problēmas. Eiropas parlaments un īpaši sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesības komiteja eh, lūdz komisiju pieņemt konkrētus mērus un pasākus Eiropas mērogā, lai pieliktu punktu vardarbībai, ko vīrieši pastrādā eh, pret sievietēm un meitenēm. Ir jāstrādā arī globāla stratēģija cīņai pret vārdarbību pret sievietēm un sieviešu dzimumu orgānu izkropļošanu. Mums ir jādod būtisks ieguldījums, lai šo sārgu izskaustu. Komisija ir ierosinājusi īstenot plaša mēroga direktīvu. To mēs ierosinām savā rezolūcijā. Nav, nav taisnīgi, ka sieviešu tiesību jautājumu vienmēr tiek atstāt otrajā plānā un neseņem pietiekamu uzmanību un netiek uzskatīt par prioritāti Mēs iesakām parakstīt un ratificēt arī Eiropas padomas Stambuls konvenciju, kur tiek runāts par eh, cīņu pret, vardarbību pret sievietēm ģimenēs. Tur tiek runāts par eh, tiesībām un atbalstu un aizsardzību, kas jānodrošina visām sievietēm un meitenēm. Domāju, ka tas ir solis, ko Eiropas Savienība un tās dalība valsts varētu spērt, lai aizsargātu sievietes un meitenes pret jebkādām vardarbības formām. Turklāt pastāv arī virkne starptautisku mēroga instrumentu, ko būtu iespējams izmantot un kas palīdzētu pielikt punktu vardarbībai pret sievietēm. Tāpat, piemēram, pastāv cilvēktiesību deklarā, deklarācija, konvencija, ir virkne citu konvenciju, bērnu tiesību konvenciju un tā tālāk. Visi šie instrumenti pilnīgi noteikti ir ļoti pamatīgs ierocis, kas var ļaut vērsties pret vardarbību sieviešu dzimumu orgānu kropļošana ietekmē simtiem tūkstošu sieviešu visā pasaulē. Daudzas sievietes sastopas ar risku, ka tās var tikt pakļautas šādām izdarībām. Kad runājam par 2015. gadam noteiktajiem mērķiem, ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties par dzimumu līdztiesības jautājumiem un sieviešu tiesībām, un nepieciešams noteikt arī jaunus mērķus, tā lai mēs varētu turpināt cīņu pret vardarbību. Jo šī lieta uzskatāma par pašu pamat prioritāti ir ārkārtīgi svarīgi definēt konkrētus mērķus un konkrētus pasākumus. Tāpat arī uzņemties konkrētas politiskas saistības. Nu, piemēram, samazinot uh, zīdaiņu mirstību un tam līdzīgi ļoti būtiska loma būtu jāspēlē arī mātes veselības jautājumam, tāpat arī seksuālās reprodukti un reproduktīvās veselības tiesībām, jo, kā mēs zinām, tad uh, sieviešu dzimuma orgānu kropļošana būtiski ietekmē arī sieviešu seksuālo un reproduktīvo veselību. Vardarbība visās tās formās, kad tā tiek vērsta pret sievieti un meiteni, e, ir jāizskauž, un tai ir jābūt prioritātei arī šajos krīzes laikos. Mēs ļoti zinām, ka taupības pasākumu un budžeta samazinājumu sociālo pakalpojumu jomā atstāja ļoti nopietnas sekas uz uh, Eh, dzimumu līdztiesības jautājumiem. Parasti šīs sievietes paliek mājās eh, krīzes apstākļos, apkopi vecāku gadagājumu cilvēkus un dzīvo ļoti eh, sarežģītos apstākļos ar nepietiekamiem iztiks līdzekļiem. Tas, protams, palielina vardarbības risku. Turklāt nedrīkstam arī izmantot diskriminējošus vārdus un terminus, jo tas liek sievietēm dzīvot vēl lielākā izolācijā. Tas, um, un potenciāli vardarbības upuri šādā veidā cieš vēl vairāk. Turklāt vainīgie jāsauc pie kārtības, un ļoti svarīgi tāpat veikt arī informācijas kampaņu sabiedrībās, kur šāda veida nozieguma atkārtojas. Jaunā paudze ir jāizglīto atbilstīgu, jāinformē par sieviešu tiesībām, ir, jāuzņems, ir jāpanāk to, ka paud, jaunā paudze uzņems iniciatīvas tiesības un arī pati vēršas pret uh, visa veida vardarbību pret sievietēm un meitenēm. Gal galā uh, sieviešu tiesības ir pamatiesību neatņemama sastāvdaļa. Vardarbība nedrīkst turpināties nesodīti, ja vēlamies veicināt sociālo progresu. Paldies, saka priekšsādātāja Zuberkundzei. Zuberkun, tālāk Vilskungs, komisārs lūdzu. Paldies, priekšsādātāja, godāmie deputāti. Šodien ir startautiskā diena pret eh, sieviešu ģenitāli izkropļošanu. Tā ir iespēja atgādināt pasaulē, ka Eiropas Savienība nosoda šo briesmīgo noziegumu. Tas ir mūsu juridiskais un arī cilvēciskais pienākums aizsargāt sievietes un meitenes no izkropļošanas gan Eiropas Savienībā, gan arī ārpus tās. Es apsveicu šo Eiropas parlamenta iniciatīvu diskutēt par šo jautājumu. Sieviešu ģenitāla izkropļošana ir brutāls veids, kā tiek pierādīta nevienlīdzības starp dzimumiem un arī cilvēktiesību pārkāpums. Vairākos gadījumos Eiropas parlaments ir aicinājis komisiju um, rīkoties un darīt to ļoti aktīvi. Eiropas komisija un Eiropas Savienība kopumā ir apņēmušās veicināt dažādu politiku, lai cīnītos pret dažāda veida vardarbību pret sievietēm, gan Eiropas Savienības teritorijā, gan arī mūsu ārpusējās attiecībās. Tas parādās e, komisijas rīcības plānā īstenojot Stokholmas programmu, sieviešu hartu un komisijas stratēģiju par vienlīdzību starp e, vīrieti un sievieti. Komisija strādā, lai uzlabotu zināšanas un datu ievākšanu un lai novērstu vardarbību. Tā mēģina veicināt izpratni, um, izplatīt paraugu praksi un nodrošina finansējumu valdībām un NVO un dažādiem tīkliem, kas darbojas šajā jomā. Komisija nesen pierādīja savu apņemšanos pieņemot uh, paziņojumu par um, sieviešu ģenitālu izkropļošanu. Tas notika pagājušā gada 25. novembrī. Sieviešu ģenitāla izkropļošana ir arī vārdarbība pret bērniem. Tiek lēsts, ka pašlaik 500 tūkstoši mm, bērnu un sieviešu tikai Eiropas Savienībā vien varētu būt cietušas no šīs prakses. Eiropas e, komisija aicina nodrošināt e, strateģisku plānu pa, pret vardarbību pret sievietēm. Es vēlētos pasvītrot, ka visas Eiropas komisijas iniciatīvas un pasākumi papildina viens otru. Pašlaik tie veido jau vispārēju un pamatīgu ietveru dažādām darbībām, lai nodrošinātu jūtamus rezultātus un izmantotu visas Eiropas Savienības kompetences, atbalstot dalību valstis, vēršoties pret jebkādu vardarbību pret sievietēm. Bez tam sieviešu ģenitālija izkropļošana ir īpašs vardarbības veids. Tā ir dziļi iesakņojusies sociāla norma, kas bieži vien tiek uh, Eh, praktizēta, domājot, ka tas nāk par labu meitenei. Tas ir intīms jautājums, un vēl ar vienu bieži tas ir tabū. Vajadzētu ņemt vērā šī, eh, šīs problēmas eh, komplicētās puses. Tieši tāpēc Eiropas komisija ir pieņēmusi šo rīcības plānu pret sieviešu ģenitāliju izkropļošanu, balstoties uz Eiropas parlamenta 2012. gada rezolūciju. Tagad es gribētu apskatīt Eiropas Savienības eh, likumdošanas rīcību. Esam panākuši ievērojumu progresu pieņemot likumdošanas priekšlikumus uh, kriminālās un sociālās taisnīguma jomā, vēršoties pret vārdarbību pret sievietēm. Piemēram, direktīva par cilvēktirdzniecību, uh, aizsardzība no seksuālas uh, izmantošanas, bērnu pornogrāfijas jautājumi un arī uh, Eiropas ordere pieņemšana krimināla lietās. Tāpat arī eh, regulā, kas attiecas uz civillietām. Direktīva par eh, cietušo tiesībām. Šie tiesība akti uzsver, ka ir vajadzīga īpaša un piemērota cietušo aizsardzība, ja ir runa par uh, vardarbību, kas ir vērsta pret konkrētu dzimumu. Mēs aicinām visus aizsargāt eh, sievietes no dažādām vardarbības formām. Šis ietvers dalībvalstīm ir jāīsteno nacionālajā līmenī. Eiropas komisija palīdz dalībvalstīm, un tā turpinās kontrolēt eh, šī tiesību ietvera īstenošanu. Bez tam es jau pieminēju vairākus nelikumdošanas pasākumus - izpratnes veicināšana, paraugu prakses apmaiņa un finansējums. Šie pasākumi jau tagad eh, atbalsta dalību valstis eh, var, vardarbības apkarošanā. Attiecībā uz ārpolitiku es vēlētos atgādināt, ka cilvēktiesības, demokrātija un tiesiskums ir neatņemama daļa no mūsu analīzes, izvērtējot, kāda veida budžeta atbalsts būtu piemērots konkrētai valstī. Sīviešu un bērnu tiesības, protams, ir daļa eh, no šīs analīzes. Eiropas Savienība spēr pirmos soļus, lai īstenotu uz cilvēktiesībām balstītu pieeju attīstības sadarbībā. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas tiek atzītas par pilntiesīgiem spēlētājiem un partneriem attīstības jautājumos. Ja runa par sieviešu ģentālu izkropļošanu, Eiropas Savienība ir aktīvi piedalījusies starptautiskās sadarbības iniciatīvās, lai vērstos pret sieviešu ģentālu izkropļošanu. Tas notiek jau vairākus gadus. Eiropas um, Savienība atkārtoti uzsver šos jautājumus dialogā ar Āfrikas, Karību un Klusā okeāna valstīm. Tā atzīst vajadzību Āfrikas valstīm saprast, ka sieviešu ģenitāla izkropļošana ir jāaizliedz. Eiropas Savienība atbalsta arī dažādas lobēšanas institīvas, lai uzlabotu nacionālos tiesību aktus, lai veicinātu sieviešu tiesību aizsardzību un eh, sieviešu aizsargāšanu no šādas prakses. Eiropas Savienība arī atbalsta dažādas iniciatīvas, kas tiek izvērstas ar valdības amatpersonām un vēlas nodrošināt, lai šī praksa arī tiktu īstenota visos sabiedrības līmeņos. Eiropas Savienība arī organizē reģionālas kampaņas pret sieviešu ģenitāliju izkropļošanu. Šo kampaņu veiks Eiropas Savienības delegācijas 2014. gadā. Eiropas Savienība arī finansē projektus. No 2006. līdz 2012. gadam ir finansēti 17 projekti pret uh, sieviešu ģenitāliju izkropļošanu 18 valstīs. Tika piešķirt apmēram 8 miljonu eiro. Piemēram, tika izveidoti arī UNICEF eh, inovatoriski projekti, lai mainītu attieksmi pret sieviešu ģenitālu izkropļošanu Ēģiptē, Eritrejā, Sudānā un citās valstīs. Tāpat arī cilvēktiesības um, instruments un demokratizācijas instruments eh, tiek izmantots šādu svarīgu projektu atbalstīšanai. Šos projektus īsteno NVO, kas darbojas šajā jomā. Paldies! Paldies, Fīles kungs! Tagad politisko grupu vārdā uh, uzstāsies runātāji, un vispirms Gabriels kundze. Godā tie kolēģi komisāra kungs. Šodien es uh, augstu vērtēju to, ka mēs balsojam rezolūciju vēršoties pret sieviešu dzimumu orgānu kropļošanas izskaušanu. Mēs komitejā vienbalsīgi pieņēmām šo rezolūciju, un es ceru, ka arī parlaments dos ļoti skaidru signālu par savu apņēmību apturēt šo uh, rupjo cilvēku tiesību pārkāpumu mm, eh, Eiropas komisijas un uh, komisārs Redingas apņēmības pilnā rīcība. Viņi ir izsludinājuši nulles tolerants pret šo nepieņemamo parādību. Es gribētu runāt par pāris punktiem, kas ir ļoti svarīgs, runājot par sieviešu dzimumu orgānu kropļošanas izskaušanu. Pirmkārt, eh, sieviešu dzimumu orgānu kropļošana ir nepieņēmama vēršanās pret sieviešu fizisko un psihisko integritāti. Tā pastiprina nevienlīdzības starp vīriešiem un sievietēm. Nav nekādu kultūras, tradicionālu vai reliģisku aizbildinājumu, lai neievērot cilvēktiesību normas. Turklāt sieviešu dzimumu orgānu kropļošana notiek gan Eiropā, gan mūsu pār, eh, partneru valstīs. Un uh, Uh, protams, nedrīkst ar pirkstu rādīt uz visu Āfrikas kontinentu, jo šeit situācija katrā valstī ir atšķirīga. Tādēļ ir nepieciešama globāla integrēta stratēģija, kas palīdz saskaņot mūsu iekšpolitiku un ārpolitiku, un mēs nedrīkstam apmierināties tikai ar uh, Uh, pamācīšanu šajā jautājumā. Mums ir jādomā par profilaksi, par uzmanības pievēršanu šim, šai parādībai. Mums ir Eiropā uh, jāveido stratēģija šā, šīs parādības apkarošanā, iesaistot vīriešus un zēnus. Bez viņu atbalsta nebūs iespējams šo parādību izslēgt. Ir jā, jārīko dialogs kopienu ietvaros, lai darītu galu šai parādībai. Mēs arī nedrīkstam iekļūt lamatās, organizējot uh, sieviešu uh, apgraizīšanu medicīnas iestādēs, kas būtu it kā sterīlā vidē veikta un uh, to darītu ārsts, tas ir absolūti nepieļaujami. Šodien mēs atzīmējam nulles iecietības dienu, uh, Uh, sieviešu dzimumu orgānu kropļošanas uh, gadījumā, un tādēļ mums ir vēl uh, vairāk jāpieliek pūles, lai darītu galu šai sērgai, un es pateicos visām sievietēm un vīriešiem, kuri drosmīgi cīnās par to katru dienu. Tagad vārds Estrēlas kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Jau ir teikts par to, ka 140 miljoni sieviešu ir jau cietuši no dzimuma orgānu kropļošanas. Katru gadu 3 miljoni sieviešu, meiteņu uh, cieš no šādas rīcības. Tas ir viena meitene ik katras 6 minūtes. Tā, tas tiek darīts 8 vai 9 gadu vecumā bet dažkārt meitenēm ir tikai divi un trīs gadi. Tā ir skumja realitāte, ko mēs piedzīvojam daudzās trešajās valstīs. Bet dažās kopienās, kas dzīvo Eiropas Savienības dalību valstīs, arī var konstatēt šādu parādību. Malī 98% sieviešu un meiteņu cieši no dzimuma orgānu kropļošanas un eh, turklāt eh, cietušo meiteņu ģimenes locekļi piedalās šādas rīcības īstenošanā. Un uh, ir iesaistīti šīs ģimenes gan izcelsmes valstīs, gan Eiropā. Tādēļ mums ir jācīnās pret šo sērgu un tā jāizskauž ja dzimuma orgānu kropļošana ir rupšs cilvēku tiesību pārkāpums, tad Eiropas Savienības dalību valstis nevar iecietīgi raudzīties uz šādu noziedzīgu rīcību, aizbildinoties ar tradīcijām un kultūru. Tā ir rupja vēršanās pret uh, sieviešu meiteņu cilvēku tiesībām. Uh, sievietes un meitenes, kas ir pakļautas šādai rīcībai, uh, iet bojā no, no infekcijām, eh, asins eh, eh, zuduma, tāpat ir nopietnas komplikācijas arī vēlākajā dzīvē, tāda kā komplikācijas grūtniecības laikā un citas. Tādēļ ir jāatbalsta sociālā un psiholoģiskā atbalsta dienestu darbība jāsniedz atbalsts šīm sievietēm arī seksuālās un reproduktīvās veselības jomā. Ļoti daudz, kas ir darāms, lai sniegtu papildus atbalstu šīm jaunajām meitenēm un sievietēm. Paldies priekšādētāji. 2004. gadā uh, starptautiskā uh, diena par uh, neiecietību pret sieviešu ģenitālu izkropļošanu tika ieviesta. Daudz, kas ir jau padarīts, bet, diemžēl, vēl ar vien netiek viss paveikts. Vēl ar vien pasaulē vairāk nekā 140 miljonu sieviešu cieš no eh, šīs problēmas. Eh, manās mājās Austrijā ir dažādas platformas, piemēram, stop fgm.de, kas tiek kur tiek darīts viss, lai nodrošinātu, ka šis cilvēktiesību pārkāpums un uh, dažās gadījumos arī nāvējošais rituāls tiktu pārtraukts. Daudzas valstis uh, veids dažādus pasākumus un daudzi cilvēki rūpējas par šo tematu un uh, ļoti cenšas un enerģiski strādā pie šī jautājuma. Bet kamēr šī praktika vēl tiek, prakset vēl arī tiek turpināta, uzskatu, ka vēl nav paveikts pietiekami daudz. Vajadzētu vismaz Eiropas Savienībā Eh, nodrošināt labākus rezultātus. Cerams, mēs varētu arī apstādināt šo rituālu. Mums eh, vajadzētu arī vienā balsī uh, stāties pret eh, trešajām valstīm, kas šo praksi turpina. Uzskatu, ka šeit nevajadzētu vispār būt nekādai iecietībai. Uzskatu, ka vajadzētu ar Eiropas Savienības līdzekļiem eh, palīdzēt tām valstīm, kur šī praksa vēl sabiedrībā tiek īstenota. Kādā pasaulē gan mēs dzīvojam, kur tiek akceptēts, ka uh, sievietes un meitenes šādi vardarbīgi izkropļo? Mums vajadzētu turpināt runāt par šo tik svarīgo tematu. Paldies, Vortmans kundze kundzei tālāk Romeverēdas kungs. Paldies! 2012. gada decembrī apvienoto nāciju ģenerāla asamblī pieņēma rezolūciju par to, ka jāspēcina cīņa pret sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu. Šajā rezolūcijā aicina izstrādāt visapverošu stratēģiju, kas ļautu iznīcināt šādu praksi. Eiropas parlaments lēš, ka apmēram pusmiljons sieviešu pasaulē cieš no šāda veida prakses uh, eh, sakām. Nu, tas ir apmēram tā, tik daudz, cik visi Maltas iedzīvotāji kopā. Nu, tad redzam, ka katru gadu šis risks turpinās un sievietes joprojām tiek apdraudētas. Un tieši tāpēc mums ir beidzot jāspēlē izšķirīga loma šeit, šādas prakses izbeigšanā. Tāpēc ir nepieciešams Eiropas rīcības plāns šā ziņā. Tas ir atslēgvārds. Uh, kas eh, ļaus mums izpildīt tās saistības, ko uzņēmāmies parakstot ANO ģenerālas asamblēs rezolūciju. Ir vajadzīgs šai cīņai veltīt arī līdzekļus un akts, rīcības plāns pilnībā jāizteno. Šim plānam jābūt visaptvarošanam, jāiekļaut daudz disciplināras pieejas īstenojot augstākos cilvēktiesību standarts un uzstājot uz nepieciešību pievērsties profilaksē šai jomā. Šādas prakses izskaušana nozīmē to, ka mums jāstrādā ar tām kopienām un par labu tām kopienām un sabiedrības grupām, kur šāda veida praksa joprojām tiek uzskatīta par pieļaujamu. Un jāspēj ar informācijas kampaņām un citiem pasākumiem panākt to, ka šīs sabiedrības grupas saprot, cik tas ir uh, slikti. Nu, protams, profilakse nevienmēr nozīmē mm, kriminālu vajāšanu. Nedrīkst pret šādu veidu pasākumu veikties tikai un vienīgi ar kriminālu vajāšanu. Nē, ir vajadzīga arī pētniecība, taču jāsaprot, kur tas notiek, kāpēc tas tā notiek, lai varētu pašos pamatos izskaust šo sērgu. Ir vajadzīgs aizsargāt bērnus, ir nepieciešama tāda likuma atbilstīgajās valstīs, kas, ļauj, kas ietekmē visu sabiedrību informēto, un ir nepieciešams arī analizē to, kādā veidā, piemēram, tiek eh, šāda veida krimināla vējošana beigu beigās ietekmē sievietes un meitenes, kas iesaistītas šādās tiesas prāvā, prāvās. Un ir nepieciešama tāpat arī dati par to, kādas sekas sastāv uz bērnu veselību. Tāpēc ne tikai krimināla vajāšana ir vajadzīga, nedrīkstam to mēģināt izskaust tikai un vienīgi ieviešot bailes sabiedrībā. Ir nepieciešams mainīt sistēmu un sociālās normas pašos pamatos. Un tas ir ilgtermiņa darbs, tāpēc ir vajadzīga ir ilgtermiņas vīzija, un kopienas ir jāiesaist šai kopējā darbā, vācot tāpat laikā arī datus, ir īpaši par šo prevalenci un vērtējot to, kā pašreizējie pasākumi nes vai nenes rezultātus un kā ar politikas pasākumiem varam vērsties pret šo ļauno parādību. Mums ir jāpalīdz tiem, kas jau strādā pie šī jautājuma. Un es tāpēc ārkārtīgi priecājos, ka rezolūcija, ko pieņemsim šobrīd, aicina atbalstīt visus tos, kas Eiropā cīnās par, sievi, par sieviešu dimorgāru kropļošanas izskaušanu. Es ceru, ka arī turpmākos piecus gadus šeit parlamentā nākamais sasaukums turpinās cīņu. Un, e, izpildīs tās saistības, ko mēs šeit uzņemamies un uh, ko mēs esam pauduši savā kampaņā. Paldies, turpina priekšsādētāja. Tālāk Jana Kudakis kundze. Micro. Female genital mutilation sieviešu dzimumu orgānu kropaļošana ir drausmīgs vardarbības nodarījums, kas tiek vērsts pret sievietēm un meitenēm. Jūs jau dzirdējāt, ka apmēram 500 tūkstoši meiteņu jau no trīs gadu vecuma Eiropā vien tiek pakļauts šādam riskam. Lielbritānijā mēs lēšam, ka apmēram 65 tūkstoši bērni tiek pakļauts šādam riskam, un lielāko tieši šīs meitenes dzīvo manā Londonas vēlēšana apgabalā. Lielbritānijā dzimorgānu krupšana tika padarīta par kriminālu nos, no, nodarījumu 85. gadā. Tomēr pēdējā, pēdējo gadu laikā nav bijis neviena tiesas prāva, kurā tiktu uh, nosodīti šādi darbi. Tad, kad Lielbritānija sāka cīnīties par šo barbarisko praksi, tad tobrīd vadošās Londonas avīze uh, Evening Standard izteicās par šo cīņu, uzsverot to, ka nepieciešams uh, izglītot sabiedrību par šiem jautājumiem un tādā veidā varam pielikt punktu. Un tāpēc skatos šeit uz citiem deputātiem. Ceru, ka viņi pievienosies man šai cīņā pret vardarbību, pret bērniem. Un to darīsim, cerams, ne tikai šodien, kad ir starptautiskā sieviešu dzimuma orgānu kropļošanas izskaušanas diena, bet arī pārējā laikā. Un domāju, ka šī rezolūcija, ko pieņemsim šodien, ir pirmais solis ceļā uz labiem rezultātiem. Nākamnedēļ noturēs, noturēsim uzklausīšanu parlamentā, kurā apmanīsimies ar datiem eh, un eh, to, ko varam darīt, lai izskaustu šo praksi visās dalību valstīs. Nākamnedēļ noturēšu publisku klausīšanu arī Londonas vēlēšanām gabalā, kur esmu uzaicinājusi virkni ekspertu šajā jomā, un jūs visi esat laipni aicināti piedalīties jebkurā no šīm uzklausīšanām. Dalība valstīs ir jāizveid, jāizvērš darbs, lai nodrošinātu to, ka šāda rīcība netiek pieciest. Ir jāatbalsta tie NVO, kas visā pasaulē strādā pie sabiedrības izglītošanas un sabiedrības grupu informēšanas par to, ka šāda prakse nav pieņemama rīcība. Tā ir bērnu ļaunprātīga izmantošana. Tā ir vardarbība pret darbu, un kaut kam tādam mūsu sabiedrībā nav vietas. Šīs nedēļas rezolūcija aicina uz darbību, un šodien es gribētu lūgt jūs pievienoties man šai rīcības pilnajā pasākumā. Paldies, saka priekšādātāja. Tālāk Andersons kundze. Paldies. Šodien ir 6. februārs, un tā ir desmitā eh, starptautiskā diena, kas veltīta sieviešu dzimumu orgānu kropļošanas izskaušanai. Tiek lēsts, ka vairāk kā 3000 sieviešu īrijā ir kļuvušas par upuri mm, dzimumu orgānu kropļošanai, neskatoties uz to, ka ar likumu tas ir aizliegts. Un tūkstošiem meiteņu un sieviešu visā Eiropā tiek pakļautas riskam, ka šāda rīcība pret viņām varētu tikt veikta vai nu nelegāli Eiropā, vai pavisam le legāli, pārdodot viņas atpakaļ eh, uz viņu sākumu ģimeņu izcelsmes valstīm. Tā ir briesmīga praksa, tai ir jāpieliek punkts, un ļoti daudzi e, ner, nereti tiek piespiesti pakļaut šādai rīcībai, un pēc tam mirst no, no dažādām sakām veselībai, piemēram, lūk, tur bija šī inficēti instrumenti un tā tālāk, kas, protams, arī ārkārtīgi kaitē sieviešu reproduktīvo veselību. Tas iejaucas sievietes organisma dabiskajās funkcijās. Šī praksa turklāt rada neizteicamas sāpes, un tam arī tūlītēji gan īstermiņā, gan ilgtermiņā ir ietekme uz veselību, negatīva ietekme. Tostarp, piemēram, rodas problēmas ar um, bērnu iznēšanu, dzemdēšanu, un var nodarīt kaitējumu arī bērnam. Tās, kas tiek pakļautas šādām procedūrām, ilgtermiņā uh, cieši no infekcijas draudiem. Es tāpēc slavēju tādas organizācijas kā Starptautiskā migrantu sieviešu organizāciju par darbu, ko eh, tās veikuši šajā jomā. Un tomēr ar nožēlu konstatēju, ka šāda parādība tomēr joprojām ir aktuāla. Nu, kaut vai tas fakts, ka mēs šodien stāvam šeit šai zālē un runājam par to, nozīmē to, ka nav veikts pietiekami daudz līdz šim. Manā Ziemeļīrijas vēlēšana apgabalā tiek eh, izteikti brīdinājumi, eh, ziņot par to, ka, piemēram, meitenes uz ilgāku laiku nav skolā vai nav darbā, un tad notiek izmeklēšana, jo pastāv risks, ka viņas šajā laikā varētu tikt pakļauts šādām procedūrām. Īrijā saskaņā ar Ziemļirijas likumiem tas ir nelegāli, bet tomēr jāsaka vēl ļoti daudz darba darāms, lai arī sabiedrība pilnībā saprast to, cik šausmīga šī parādība. Starp sieviešu dzimumorgānu kropļošana starptautiski eh, ir atzīta padarīta par uh, brutālu cilvēktiesību pārkāpumu, kas tiek vērsts pret sievietēm un meitenēm. Tas ietekmē arī dzimumu līdztiesību, un tas pilnīgi noteikti ir ļoti nežēlīga vardarbības forma. To gandrīz vienmēr īsteno nepilngadīgajām, un tas tāpēc ir arī bērnu tiesību pārkāpums. Eiropas padomas eh, prezidentūras viena pēc otras to nav padarījušas par prioritāti, to nosodu. Un tāpēc priecājos, ka 2012. gada decembrī ANO ģenerāla asamblēja pieņēma rezolūciju par sieviešu dzimumu orgānu kropļošanas izskaušanu un ārkārtīgi atzinīgi vērtēja to faktu, arī ka šeit parlamentā šodien par to runājam un ka Eiropas parlaments jau ir pieņēmis rezolūciju, bet mums ir jādara vēl krietni mm, vairāk. Paldies! Tā, Morganti. Morganti, kungs. Grazie, prezidente. Eh, I dati di cui disponiamo. Paldies, priekšādātāji. Pieejamie dati par šo briesmīgo praksi ir patiešām uztraucoši. Ja mēs paskatāmies tikai uz Eiropas datiem viena, mēs redzam, ka 500 tūkstoši sieviešu ir cietušas no šīs prakses. Protams, tas ir tikai tāds ierobežots skaitlis, es to salīdzinu ar 125 miljoniem sieviešu, kas no šīs prakses ir cietušas visā pasaulē. Taču tas nenozīmē, ka mēs drīkstētu pievērst acis. Šī barbariskā prakse uh, izriet no uh, dažādiem kultūras aizspriedumiem, un ir patiešām pārsteidzoši, ka 21. gadsimtā mums par to vēl ir jārunā. Itālijā vienlīdzīgam aģentūras dati rāda, ka apmēram 28 tūkstoši sieviešu ir pakļautas uh, riskam, un vēl vairāk meiteņu ir pakļautas šādam riskam. Mums vajadzētu vērsties pret šo fenomenu, lai tas neturpinātu izplatīties. Mums vajadzētu stingri sodīt tos, kas veids šādus noziegumus Nedrīkst akceptēt to, ka Itālijā vai Eiropā tiek ieviesta šī prakse. Tas ir vardarbīgi un tas ir barbariski, tas vēršas pret dabu. Tā ir kaut kāda subkultūra ar reliģisku uh, eh, iez, iezīmi. Eiropas Savienībā vajadzētu būt pietiekami drosmīgai un nosaukt lietas īstajos vārdos vajadzētu pateikt, kuras valstis un kuras reliģijas iestājas par šo praksi, un sāksim ar islāmu. Mums nevajadzētu uh, slēpt galvu smiltīs kā strausiem. Šī nav globāla stratēģija pret uh, dzimumu līdztiesību, kas šo praksi pārtrauks. Uh, Te ir runa par konkrētu kultūru. Ja Eiropa kaunas aizstāvēt savas kristīgās vērtības, tad mums vajadzētu to atcerēties šajā un arī citās epizodēs. Tad mēs sapratīsim, ka mēs esam atšķirīgi no citiem, un es par to lepojos. Es jūtos ļoti atšķirīgs no tiem, kas izmanto stikla gabalu vai nosinātu tēraudu, lai uh, pieļautu šo kļūdu, kas var pat novest pie sieviešu nāves vai pie briesmīgām ciešanām. Paldies. Tagad vārds Himeneses eh, Beseriles kundzei. Paldies, priekšādātāji. Es gribētu atkārtot šeit eh, sieviešu dzimumu orgānu kļoprošanas definīciju, ko uh, ir ieviesusi Pasaules veselības organizācija. Es gribētu uh, atkārtot cilvēkiem, kas nesaprot, kāpēc vajadzētu eh, uzreiz pārtraukt šo praksi, ka viņiem ir jāsaprot, eh, par ko šeit ir runa. Te ir runa par klitoru nogriešanu. Mums kaut kas ir jādara šīs lietas labā. Simtiem miljonu sieviešu cieš no šīs prakses visā pasaulē. Jauns meitenes vairs nevar baudīt savu jaunību. Tas nenotiek tikai trešās pasaules valstīs. Te ir runa arī par sievietēm un nu, meitenēm, kas dzīvo Eiropas Savienībā. Arī šeit mēs redzam satraucošus datus. 500 tūkstoši meiteņu no šīs prakses ir cietušas Eiropā. Vēl vairāk meiteņu ir pakļautas riskam, ka tās tiks apgraizītas. Atcerēsimies, ka daudzās valstīs šī praksa tiek veikta pilnīgi nehigieniskos apstākļos, un tas rada traģiskas sekas šo meiteņu veselībai. Mēs esam uh, likuši šos jautājumus mm, tiesību aktos nacionālā un starptautiskā līmenī, taču šī prakse būtu jāaizliedz ar likumu. To nedrīkstētu pieļaut pat ar nekādiem uh, reliģiju vai kultūru apsvērumiem. Mums ir direktīvas pret uh, uh, sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu, mums ir arī direktīvas par cietušo aizsardzību. Es biju referenti šajā jautājumā. Tur ir teikts, ka šī praksa ir jāaizliedz 28 valstīs. Eh, Spānijā mums ir konkrēti tiesību akti šajā jautājumā, bet mums nav vienveidīgas pieejas visā Eiropas Savienībā. Ir jāpieņem konkrēta nostāja attiecībā pret trešajām valstīm, kas nav gatavas nosodīt šādu veidu vardarbību pret sievietēm. Uzskatu, ka ir ļoti daudz cietušo, kurām nav balss, tāpēc mums viņām ir jādod sava balss, lai mēs varētu uh, novērst un uh, Eh, likvidēt šo praksi, kas pilnīgi runā pretī 21. gadsimta cilvēktiesībām. Eh, tagad vārds Senižinas eh, kundzei uz divām minūtēm. Paldies, priekšādātāji! Sieviešu dzimumu orgānu kropļošana ir bezjēdzīga vardarbības un diskriminācijas forma. Tādējādi tiek pilnībā izkropļota bērna un sievietes identitāte. Tas ir smags cilvēktiesību pārkāpums. Te ir runa par uh, vairāk nekā 500 tūkstošiem cilvēku sieviešu pasaulē un 128 miljoniem sieviešu, satvainojas Eiropā un 128 miljoniem sieviešu pasaulē. Uh, tikai dažās dalībvalstīs ir pieejama reāla aizsardzība no šīs prakses. Uh, Eiropas komisijas paziņojums parāda, kas ir ticis darīts, lai vērstos pret sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu Eiropā un arī citur pasaulē. Ja mēs vēlamies panākt, lai šie pasākumi vainagotos rezultātiem, mums ir vajadzīga globāla stratēģija. Ir vajadzīga tiesība akti, kas aizsargātu jaunas meitenes no dzimuma orgānu kropļošanas. Tas nozīmē sadarbība um, Eiropas Savienības ietveros ar NVO gan Eiropā, gan arī ārpus tās. Parlaments ir aicinājis komisiju pieņemt efektīvus instrumentus, lai veicinātu sadarbību starp valstīm, lai vērstos pret dažādu veidu vardarbību pret sievietēm, tā skaitā pret dzimumu orgānu kropļošanu. Darbs tiek veikts arī ārpus Eiropas Savienības, un mums ir vajadzīga ierobežojoša politika attiecībā uz tām valstīm, kas saņem Eiropas Savienības atbalstu, bet kas neko nedara, lai likvidētu šo vardarbīgo praksi. Eiropas parlaments ir aicinājis komisiju iekļaut uh, pantus, uh, kur runāts par sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu uh, nolīgumos ar šajām valstīm. Kas tad tiek darīts? Mums ir pienākums aizsargāt sievietes no dzimumu orgānu kropļošanas. Pēc novēršanas mums ir arī jāsniedz psiholoģisks un medicīnisks atbalsts. Pa paldies, priekšādātāji! Tā ir sieviešu spīdzināšana, ja mēs runājam par sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu. Mums varētu šķist, ka uh, tas notiek kaut kur tālu no Eiropas, bet īsnībā pusmiljons sieviešu cieš no šīs prakses Eiropas Savienībā un 128 miljonu sieviešu cieš visā pasaulē. I sieviešu dzīmumu orgānu kropļošanas upuri cieši no smaga cilvēktiesību pārkāpuma. Tā ir barbariska prakse, ko vajadzēja likvidēt jau ļoti sen atpakaļ. Sievietēm ir tiesības uz savu veselību, bet acīm redzot, tas ir bijis ļoti sensitīvs jautājums šeit Eiropas parlamentā. Es šeit tagad domāju par Eistralas un Lunačekas ziņojumiem, par kuriem mēs nobalsojām pavisam nesen. Mēs saņēmām dažā, dažādas mēstules, ēpastās, un mēs saņēmām arī uh, vē, vēstules par šiem jautājumiem šeit Eiropas parlamentā. Esmu pārsteigta, ka ir tik daudz pretestības pret jautājumiem, kas runā par sieviešu veselību. Uh, Ir patiešām provocējoši, ka cilvēki rīkojas šādā veidā. Sieviešu dzimumorgānu kropļošana ir smaga vardarbības forma. Tā ir psiholoģiskas un medicīniskas sakas, kas var vilkties visu atlikušo dzīvi. Un acīm redzami nav pietiekami darīts citās valstīs, taču mums vajadzētu arī kritiski paskatīties uz Eiropas Savienību. 500 tūkstoši ir milzīgs skaitlis Eiropas Savienībai. Mums vajadzētu noteikti rīkoties, mēs nevaram vienkārši. Uh, pievērt acis. Mums ir jāatcerās, ka šī prakse notiek šeit, Eiropas Savienībā. Es apsveiktu rīcības plānu no Eiropas komisijas puses pret vērdarbību pret sievietēm. Mums ir jādara kaut kas vairāk, ne tikai jā, jādomā par novēršanu. Maklērkins kundzei divas minūtes. Pirms diviem gadiem es šeit plenārsēžu zālē runāju par Arises tīrī gadījumu, kas pašlaik ir ANO vēstniece, lai vērstos pret sieviešu dzimorgānu krobrošļinu. Kad es biju jauna, es izlasīju viņas eh, grāmatu eh, Tuksneša puķe, un tad eh, tā bija pirmā reize, kad es dzirdēju par sieviešu dzimorgānu kropļošanu. Mani tā aizkustināja līdz asarām. Es redzēju, kā šī jaunā sieviete ir cietusi un ka šādu jaunu sieviešu ir daudz visā pasaulē. Eh, šodien ir diena, neiecietības diena pret sieviešu dzimurgānu kropļošanu, tāpēc es uzskatu, ka vajadzētu aicināt komisiju sagatavot rekomendācijas, kā dalībvalstis varētu vērsties pret šo nelegālo praksi, kas skar vairāk nekā pusmiljonu sieviešu šeit, Eiropas Savienībā. Sabiedrībai ir jāsaprot šī prakse, jāsaprot, ka tā ir vissmagākā vardarbības forma pret sievieti un bērnu. Mums vajadzētu arī nodrošināt, lai dalībvalstis pašas labāk saprastu, ka e, šī parādība ir visnotaļ izplatīta mūsu sabiedrībā. Ir jānodrošina arī vajadzīgā krimināla vajāšana un sots. Komisijai vajadzētu arī domāt par to, kā likvidēt šo praksi e, Trešajās valstīs 128 miljonu sieviešu cieš no šīs prakses visā pasaulē, un šī prakse rada smagas problēmas. Šis skaitlis ir ļoti liels, un mums vajadzētu tam pievērst uzmanību. Sieviešu dzimorgānu kropļošana ir jāaizliedz un jānosoda visā pasaulē. Es aicinu komisiju un ārējās darbības dienestu ieņemt stingru nostāju pret tām valstīm, kas to nedara. Mums vajadzētu pacelt šo tabū, mums vajadzētu saprast šīs problēmas apmērus, un mums vajadzētu vajadzētu arī domāt, kā varētu pielikt punktu šai barbariskajai praksē visā pasaulē. Paldies! Aklakin, monsieur... Paldies! Tagad vārds Mērfī kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribu teikt, ka mani tas nepārsteidz, bet tas mani uh, rada uh, sašutumu, ka labējā spārna deputāti cenšas izmantot šo sieviešu ciešanas kā uh, argumentu, lai uh, aizstāvētu rasistiskus, islamofobiskus um, argumentus. Mums ir jāatceras, ka kultūrās, kur islāms ir dominējošā reliģija, nav vienīgās, kur notiek barbariska rīcība. Atcer, palūkosimies uz Eiropu, Baltu tie kristieši, paskatīsimies, kā tur izturas pret sievietēm, tur arī ir vardarb, notiek vardarbība, izvarošana, tā kā tas nav, šeit nav runa par uh, kultūru un uh, vērtībām un reliģijām, bet gan par cilvēku tiesību aizstāvēšanu visā pasaulē. Alisa Vokere ir uzrakstījusi ļoti uh, aizkustinošu romānu par sievietēm, kuras ir cietušas no dzimuma orgānu kropļošanas. Uh, šāda uh, parādība ir izplatīta daudz vietu pasaulē un sievietes cieš daudz vairāk nekā vīrieši. Tā eh, šeit nav runa par barbarisku rīcību, bet gan par sieviešu apspiešanas instruments. Sievietēm tiek liekta seksuālā bauda, viņām tiek liekta seksualitāte. Un uh, vairāk nekā 120 uh, eh, tūkstoši sieviešu bēg no šādas prakses, deviņas, lai pašas sevi pasargātu, un deviņi tūkstoši pašas sevi pasargātu, un citas, lai pasargātu bērnus no šādas prakses. Uh, Un ir arī nosodāma prakse, ka sievietes tiek deportētas no Eiropas Savienības uz valstīm, kur šāda prakse ir izplatīta. Tā ir melns kauna traips uh, uz Eiropas Savienības sirdsapziņas, tā rīkoties pret sievietēm, kuras cenšas aizbēgt no dzimuma orgānu kropļošanas. Valstīs, kur šāda prakse tiek īstenota, uh, tā ir nelegāla. Tas liecina, ka ir nepieciešams veikt stingrākus pasākums nekā vienkārši aizliekšana ievērošana, ir jānodrošina sieviešu veselības aizsardzība, medicīniskā palīdzība, ir jāizbeidz sieviešu ekonomiskā atkarība, jānodrošina sievietēm darbs un neatkarīgi ienākumi. Paldies, Mērfī kungs, pirms dodu vārdu Korāces kundzei. Es gribu sveikt mūsu zālē Armēnijas delegāciju, kura piedalās 14. 4. Uh, uh, kopīgajā sanāksmē ar Eiropas parlamentu. Es gribu sveikt uh, delegācijas vadītāju Farman Jāna kungu. Es ceru, ka mūsu